Paldies kolēģiem. Un tagad ID grupas vārdā deputāte Beņo. Vārds jums. Dārgie kolēģi, COP15, kas notiks oktobrī, noteiks mērķus turpmākajiem desmit gadiem bioloģiskajā daudzveidībā. Neaizmiglosim sev skatienu par klimatu pārmaiņām, bet cilvēka aktivitātes ir atbildīgas, bet tā vietā, lai nepārtraukti moralizētu un rīkoties fiskālā veidā, vai nevajadzētu vainot politiku. Ar rūgtumu konstatējam, ka ne ekonomiskā modeļa maiņa, ne brīvās tirzniecības nolieguma pārskatīšana, ne iekšējo robežu atvēršana Eiropas Savienībā neparādās jūsu prioritātēs. Jā, mēs esam atbildīgi par savu dzīves un patēriņu veidu, bet individs ir ar mazu nozīmi, ja nav uh, lielu pārmaiņu dominējošā ideoloģijā. Stāvoklis ir steidzams, mēs redzam, ka atsevišķas sugas iet bojā klimata un vidas pārmaiņu dēļ Stāvoklis uz poliem un Austrālijā mums to atgādina. Tiek apdraudēta mūsu līdzpilsoņu veselība ar gaisu, ar ūdeņu, zemes piesārņošanu, ar finanšu pilnvaru spiedienu, ar loģiku pēc. Uh, eh, lielāks sadevis, kāpēc ir nepieciešams katru reizi doties, eh, mazināt iespējas Eh, doties strādāt ar automobīli, vienlaicīgi nepieprasot eh, izmešu samazinājumu jūras transporta līdzekļiem. Pateicoties līgu, eh, noslēgtiem līgumiem, palielinās izmešu citās pasaules malās. Tāpat citās pasaules valstīs palielinās pesticīdu lietojums. Jūs norādāt, ka rituālā dzīvnieku nokaušana nav nekāda, nerada nekādas problēmas. Tomēr uh, Eh, nav nekas zināms par eksportētajiem eh, mājdzīvniekiem. Eh, zaļināšana tikai atbrīvo patiesos vainīgos pie no mūsu laikmat problēmās. Paldies! Tagad CCR grupas vārdā dodu vārdu deputātam Vondrus pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka bioloģiskās daudzveidīgas sargāšana ir ļoti svarīga, un šī debata nāk īstajā laikā, jo tieši šodien Pasaules ekonomiskais forums ir publicējis ziņojumu par e, šausmīgiem e, bioloģiskās daudzveidības mazinājumiem visur pasaulē. Bet problēma ir tāda, ka tas nav tik dikti Eiropā, bet vairāk ārpus tās. Dokumenti, kas šeit tiek gatavot šajā ēkā, sniedz uh, rekomendācijas, paredz pasākums, piemēram, sargāt dzīvotnes, uh, ūdeņus sargāt, uh, mežus atdzīvināt, taču, diemžēl, tur ir arī ļoti daudz tāda sociālistiskas dabas regulatora pasākumu kas gal galā manā skatījumā nebūs tik e, eh, noderīga un varētu pat e, nodarīt daudz ļauna. Minēšu tikai vienu piemēru. Ir šie lielie plē, plēs, plēsoņas, e, eh, laus, tīģeri. E, laus un tīģeri e, dzīvo mazattīstītās valstīs. Viņiem ir problēmas, bet uh, Ziemeļu valsts, tā skaitā Eiropa, Ziemeļu puslodes valsts, sargo, sargā savus uh, eh, dzīvnieku sugas, kas uh, vairojas un zaļuma plauksts. Tā kā uh, spērsim tādas soļus, kas dos labumu, nevis ļaunumu. Paldies! Un tagad uh, kreiso un ziemeļu zaļo vārdā mudīga kundze, pusotra minūte. Paldies. Priekšsēžkungs. Bioloģiskā daudzveidība ir vērtība pati par sevi, bet eh, tā ir arī uh, sakars ar klimata izmaiņām. Ja ir liela bioloģiskā daudzveidība, tad uh, pasaule būs rezistentāka pret uh, sasilšanu bet bioloģiskā daudzveidība samazinās strauji, un tādēļ ir skumji un neticam, ka Eiropas Savienībai ir tik vāji panākumi šajā jomā. E, tam jāmainās, lai bioloģiskā daudzveidība netiktu vēl vairāk mazināties. Jānosauc eh, vainīgā vārdā. E, tie ir lauksaimnieki, tie ir mežsaimnieki, Mums ir jāsargā bioloģiskā daudzveidība, jāievēro Parīzes uh, konvencija, jāatgriežas pie dabīgajām eh, saimniekošanas metodēm. Un arī uh, meža saimniecība ir liela nozīme šajā sakarā. 25% sugu dzīvo mežos. Atkarībā no tā, kā mēs tos apsaimniekojam, šī daudzveidība tur tiek vai nu sargāta vai mazināta. Uh, Ja suga ir reiz izmirusi, tad jau ir par vēlu. Un pašreiz tas notiek rekordā ātrumā. Mēķiem ir jābūt izmēramiem, tiesiski saistošiem un ir jābūt papildus dzīvotnēm. Es domāju, ka šī vainātāja sistēmai vismaz līdz 2030. gadam ir jā, jātiek pastiprinātai. Paldies, Evī kundze, pusotru minūti. Paldies, priekšsēd. Šī rezolūcija skaidri parāda, cik dramatiska ir ekoloģiskā situācija. Mēs visi to redzam. Daba cieš, tas ir bezprecedenta tā ir bezprecedenta situācija. Daudzas sugas tiek iznīdētas, un daudzas ir sarkanajā sarakstā, vairā, eh, gandrīz miljons dzīvnieku un augu. Ekstremālie klimatiskie apstākļi, kurus izraisa klimata pārmaiņas, eh, noved pie tā, ka vēl vairāk sugu pazūd. Un ir arī atzīts, ka šai tendencei ir ļoti negatīva ietekme uz cilvēkiem, Tiek teikts, ka 80% attīstības mēķu nevarēs sasniegt tādēļ, ka ir vairāk nabadzības, eh, pārtikas trūkuma un cilvēku veselība vai tiek nodarīts kaitējums. Tādēļ vismazākais, ko var darīt Eiropas komisei attiecībā uz nākamo COP15 Ķīnā, un ņemot vērā ES eh, stratēģiju bioloģiskai daudzveidībai līdz 2030. gadam, ir uh, uzņemties atbildību brīvprātīgi, jānosprauž ambiciozāka mērķi, kas būtu tiesiski saistoši bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu sargāšanai. Paldies arī, ka ievērojāt noteikto runāšanas laiku. Līzes kungs, viena minūte. No, non vedo l'onorevole Līze. Pre... In... Līzes kungs, man liekas, ka nav nemaz zālē. Varbūt, ka viņš ieradīsies vēlāk, un tad mēs arī viņu varēsim uzklausīt. Tātad Gutelānis kundze, pusotra minūte, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Dzīvnieku un uh, sugu izzušana ir uh, ārkārtīgi plaša. Absolūti neiedomājami. Uh, skaitļi un uh, tik ļoti daudz sugas ir uh, apdraudētas. Uh, Gluži kā dinozauri, un tam var būt absolūti e, uh, negaidīti kaitīgas e, uh, sekas e, uh, mums e, cilvēcei. E, piemēram, pārtiks ražošana, kā mēs spēsim mūs e, pavarot, vai e, arī citi. E, procesi, un tas ir saistīts arī ar pesticīdu izmantošanu lauksaimniecībā tā ir viena no iespējamām izraisītāju parādībām šai sugu izzušanai, un aizvien vēl ļoti daudz ķīmisko vielu lauksaimniecībā tiek izmantot intensīvā lauksaimniecība. Mēs zinām, ka tā ir bīstama. Arī uh, hormonu disruptori ir ļoti uh, bīstami ekosistēmai un arī uh, cilvēkiem, un uh, tie ir mūsu vidē uh, atrodami. Padomāsim par mūsu uh, bērniem, kā tas. Uh, ietekmēs visu cilvēks un cilvēks veselību. Mums jānosaka ambiciozi mērķi samazinot pesticīdu izmantošanas apjomu. Es domāju, ka mūsu grupas prioritātes ir ļoti skaidri parādīts šajās rezolūcijās arī attiecībā uz COP15 un norāda uz to, ka mums ir nepieciešami saistoši mērķi, lai saglabātu biodaudzveidību. Paldies! Paldies! Un tagad. Uh, sveicu klātesošos. Gonfēnkungs. Priekšsēdākungs, mēs šovakar um, diskutējam uh, par biodaudzveidības uh, stratēģiju uh, Eiropā līdz 2030. gadam ļoti labi, taču ir jau Eiropas stratēģija 2020. gadam, un tā ir absolūti neveiksmīga bijuši. Neviens no mērķiem dabas saglabāšanai Eiropā, kas tika nosprauts, nav uh, izpildīts. Un ja jūs pēc pāris nedēļām, februāra beigās, atgriezīsieties ar stratēģiju, lieliem skaitļiem, uh, jaukiem uh, mērķiem, taču nevienu saistošu likumdošanas uh, aktu, kas mums ļautu mainīt šo situāciju, tad tā būs jauka stratēģija, bet neliederīga. Tas, ko sagaidām konkrēti, ir 30% no uh, visas Eiropas pro, uh, teritorijas būtu jāaizsargā, lai daba varētu atpūsties no cilvēku iedarbības rezultātiem. Tas, ko gribam, ir samazināt uh, obligāti uh, pesticīdu izmantošanu Eiropā. Tas, ko vēlamies, lai jūs galu galā ierastos ar metodi, un izvērtējumu, kā pesticīdu uh, izmantošana ir ietekmējusi bites. Mēs vairākus gadus um, jau esam šo jautājumu uzdevuši un gaidām vēl jūsu atbildi. Un arī ārpus Eiropas. Mēs Eiropas kontinents visvairāk ietekmējam pasauli, piemēram, tropiskos mežus. Atgriezieties ar konkrētiem priekšlikumiem, lai cīnītos pret mežu izciršanu. Tas ir, kas ir vajadzīgs. Ja tas nebūs. Uh, Eh, iespējams tad tā būs velta stratēģija. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs eh, eh, Tusēns kundze minūte. Lūdzu. 75% un 65% jūras vidas ir apdraudēti. Izpostot biodaudzveidību, mēs izpostam arī turismu Meži ir atbā, apdraudēti, daudz nacionālās kompānijas uh, ir iebasētas tikai naftas ieguvai. Uh, pārāk ilga šī nauda uh, ir izmantota, mums ir nepieciešami skaidri mērķi ārpus nacionālām interesēm, lai cīnīties pret šiem negatīviem. Uh, efektiem. Mums galu galā jādomā, kā vienu kopienu uh, uz planētas un planētai jāļauj atgūsties. Nepietiek tikai ar uh, pārdonām, ir jādod juridisks status dabai, jāļauj vidē atpūsties. Aicinam 30% pasaulē saglabāt uh, reģeneratīvajam laukumam. Lai COP15 nebūtu tik neveiksmīgi kā COP25, mums ir nepieciešams saistoši mērķi un jāatzīst dabas tiesības. Paldies! Paldies! Nākamais runātais Limmerkungs, divas minūtes lūdzu. Kundze, es atvainojos. Dārgie kolēģi, kas negrib tīru gaisu, tīras upes, uh, floras un faunas aizstāvība. Es jums e, uzreiz atbalstu, ja ir saprātīgi priekšlikumi, ja ir atbilstošie ietvari. Šeit ir ļoti um, saržģītas diskusijas sagaidāms, jo, manuprāt, cilvēks ir ekosistēmas daļa. Un daudzkārt jau esam domājuši par to, vai domāt, ka bez cilvēces vispār jau būtu labāk. Vides aizsardzība bija vakar. Šodien drīzāk tā vairāk runā par klimatu un iespējas ir ļoti ļauns klima, klimata reģioni. Un tādi fakti, ka, piemēram, meži tiek izcirtesti, lai uzstādītu vēģenerators, par to netiek runāts arī negrēt turbergnē. Ne un tikai labāk certifikāti eh, produktiem eh, pēc meža izciršanas. Bet, nu, jāsmēķis par to. Runā par jūru piesārņojumu, bet no otras puses zaļais kurs runā par uh, uh, offshore uh, rūpniecību un tās lielo nozīmi. Un tie, kas gribēja kadmiju un uh, uh, svinu aizliegt, izmantošanā lielās uh, iekārtās uh, tie paši necīnas. Uh, kad runā par reto materiālu izmantošanu autobaterijām un citiem procesiem. Bet pēc senām Pēc seniem paraugiem tiek runāts vienkārši tikai par klimata pārmaiņām un bioloģisko apgrūtinājumu. Atgādināšu, ka evolūcija un bioizmaiņas um, nav izņēmums, bet noteikumi. Ja mēs uh, tiem, kas uh, vienkārši tikai izliekas, uh, ka ir par tīrām uh, jūrām, ja mēs viņiem nepiekrītam, tad mēs tikai āzi par uh, dārznieku ieceltu. Es nepiekrītu šādai politikai. Paldies! Paldies, kolēģi! Zilās karts jautājums, vai jūs uh, pieņemtu to? Lūdzu, Limerkungs. Nē, kundze Limer, uh, kundze uh, Mets, uh, kundze vēlas uzdot jautājumu. Nē, nepieņem zilās karts uh, jautājumu. Tā tad zilās karts jautājums ir noraidīts. Nākamais runātājs uh, Bompārkungs. Priekšsētais kungs, kolēģi, eh, starpvaldību eh, platformas ziņojums ir ļoti satraucošs. Vairāk nekā miljons dažādu sugu ir eh, apdraudēti un izzušana ir ļoti strauja. Tā ir sastā plašākā Tie mērķi, kas ir nosprausti 2010. gadā, netiks izpildīti, COP15 lēmumi būs izšķirīgi. Lai mēs būtu ticami, mums jādarbojas ļoti aktīvi un jāaicina viss starptautiskā sabiedrība mums sakot. Tā tad mainīsim situāciju pesticīdu ziņā, mainīsim intensīvo lauksaimniecību, kuras dēļ pazūd daudzveidība. Glifosātu izmantošana ir uh, īpaši kaitīga, ar to tiek norādīts. Mums jālemj par to aizliegumu ar precīzu uh, laika schēmu un alternatīvām. Tāpat arī runājot par GMO. Uh, jāizmanto uh, tie, lai uh, mazāk lietotu pesticīdus. 2001. gadā uh, jau iztika izteikts aizliegums, taču lielie uzņēmumi mēģina jaunus ģēmo ieviest, kas apdraud mūsu vidu. Ir pienācis laiks, lai parlaments viņus aizliegtu un neļautu izlantošanu. Paldies! Paldies! Tagad nākamā mm, um, runātāja Mamerī kundze. Viena minūte 30 lūdzes. Paldies, priekšsēdētāji. Biodaudzveidības konference vēlas stabilu nākotni visiem uz zemes. Ja mēs runājam par Lielbritāniju, tad jāsaka, ES attieksme ir tikai tāda ņem, ņem, ņem. Ja paraugamies uz biodaudzveidību, kas ir uh, uh, iznīcināt Britu ūdeņos uh, pēc uh, da, uh, uh Nīderlandes uh, darbības, uh, vai arī visi tie, kas uh, uh izzvejo un pārzvejo visus kuģu, uh, visus uh, zivju krājumus uh, Lamanšu krājumā un iznīcina, piemēram, arī um, delfīnus uh, zivsaimniecības. Uh, joma arī eh, pie Āfrikas iznīcina eh, visus eh, dzīves pamatus nabadzīgiem cilvēkiem. Tas ir tikai piemērs, ka ES peļņu liek priekšā bio daudzveidībai mums jāpārtrauda tāda darbība, kas a, apdraud a, dabu un mūsu domā, un mums nav tiesība nevienam citam lasīt lekcijas un mācīt. Darbība ir skaļāka a, nekā tikai tukšu vārdu, un cilvēki raugās uzmanīgi. Paldies! Paldies! Tagad nākamais runātājs Linskungs. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, tārkie kolēģi un kolēģis, biodaudzveidība un klimata aizsardzība, tā, tām jābūt saistītām. Ja mēs pareizai noteicām ambiciozus mērķus, tad ir vajadzīgs arī skaidrs plāns biodaudzveidības atjaunošanai. Mums ir nepieciešams ļoti skaidrs signāls no ES puses un ilgspējīgi plāni lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, jo tie ir lielu ieguldījumu, lai saglabātu ekosistēmas un arī uh, sugu daudzveidību. Uh, un var samazināt klimata pārmaiņu sekas. Man liekas, ka nav līdz saprātīgi tikai simbols noteikti un tikai tukšs mērķis. Visi pasākumi nacionāli un Eiropā par labāku pārvaldību, piemēram, aiz sardzības zonu 30% apmērā, tam ir jā. Ja, tiek uh, veiktam tikai pēc uh, izvērtējuma, tādēļ esmu par saprātīgiem soļiem, kas ir izsvērti. Paldies! Paldies! Paldies, uh, kolēģi! Un tagad vārds uh, Šādoram Ronai vienu minūti. Paldies, priekšsēd! Ikdienas redzam traģiskus notikumus cik daudz dzīvotņu pazūda Austrālijas ugunsgrēkos. Tā ir traģēdija. Apmēram miljārds dzīvnieki ir aizgājuši bojā. Dramatiski samazina, dz, samazinās dzīvotnes, un e, tas ietekmē visu pasauli. E, dūmu mākoņi ir apcevuši visu pasauli. Jaunzelande ir um, arī piedzīvis ekoloģiskas katastrofas. Tam ir jābūt par brīdinājumu arī mums, Eiropiešiem. Klimata katastrofa visā pasaulē nodara kaitējumu, bet noteikti arī Eiropai. Tā apdraud arī mūsu Eiropiešu izdzīvošanu. Runātājiem tiek nogriezts mikrofons. Un viņš runā tālāk. Uh, Tātad mūsu uzņēmums, uzdevums ir sargāt bioloģisko daudzveidību, jo daudzveidība ir vērtība e, pati par sevi, kuru noteikti ir jāsargā. Paldies! Paldies, kolēģi! Vārds e, Štefanucas kundzei viena minūte lūdzu. Kungam. Jā, tā tad. Uh, e, Es eh, runāšu par pilsētām šodien, jo 60% eh, pasaules iedzīvotāji 2050. gadā dzīvos eh, pilsētās, un mēs zinām, ka klimata izmaiņas noved pie karstuma viļņu lielāka intensitāte un ļoti dramatiski ekstremāliem apstākļiem attiecībā uz nokrišņiem. Uh, Bukarešte ir ekoloģiski e, sarežģītā situācijā, e, meži, e, e, mežu jostas vertikāli, dārzi, zaļie jumti, tie varētu būt risinājumi. Inteliģenta pilsēta, tā būtu arī ilgspējīga pilsēta. Ekosistēmām ir vajadzīgi aizsardzības koridori, bet, e, lai tos izveidoti, vajadzīgas Eiropas investīcijas. Uh, parkos, privātos dārzus, e, e, zaļas fasādes varētu pavērt jaunas zaļās telpas pils, cilvēkiem. E, daba ir jāieved pilsētā, lai tā nebūtu tikai skaists atvaļinājuma mērķis. Paldies, Stefanucas kungs! Un tagad vārds Hoislinga kungam. Mēs dzīvojam E, milzīgas sugu izmiršanas, izzušanas e, laikā. Miljons apdraudēto sugu. Pienācis pēdējais laiks kaut ko darīt. Eiropas saimnes e, mērķiem ir jābūt konkrētākiem, piemēram, kopējā lauksaimniecības politikā. Eiropas lauksaimniecība ar savu intensīvo saimniekošanu arī e, veicina sugu mazin, e, daudzveidības mazināšanos. E, Mums ir jāsamazina pesticīdu izmantošana, bet arī slāpekļu izmantošana lauksaimniecībā, un mēs arī esam atbildīgi par to, ka 20 miljonu hektāru eh, sojas mēs importējam, tādējādi arī e, veicinām šo e, dabai kaitīgo saimniekošanas veidu. Tas ir jāmaina. 30% aizsargāto dzīvotņu, tas būtu labi, mēs sakām, un pārējais varbūt e, netīras vietas. Nē, viss visai lauksaimniecībai un mežsaimniecībai ir jābūt zaļai. Mēs esam arī eh, moratoriju eh, gēnu, eh, tā saucamie gene drives ieviesuši. Es gribēju teikt, ka tiešām mums šie slepkavas nav vajadzīgi. Un tagad vārds Dāvida kungam viena minūte. Priekšsēžkungs. Pirmkārt, jāsaka, ka Eiropas Savienība kopumā nav līgumslēdzēja puse, eh, ANO daudz, bioloģiskās daudzveidības eh, konvencijā, bet tikai tas dalībvalsts. Šis Eiropas komisijas eh, priekšlikums ir vēl viens mēģinājums izmantot Eiropas nodokļu maksātāju naudu neskaidriem projektiem, lai sargātu bioloģisko daudzveidību un cīnītos pret klimata izmaiņām. Eiropas saimnībai nevajadzētu uzsākt projektus, kā e, eh, Mērklasūra nolīguma, kas novedīs pie tropisko lietas mēžu e, eh, izciršanu, lai tur audzētu e, lielopus un e, e, augus. E, tādējādi tiek izpostīta daba un Eh, lai uzturētu eksporta. Decembrī Eiropas parlamenta deputātu vairākums apstiprināja zvejas saimniecības, zvejas nolīgumu, kas noteikti eh, nenāks par labu pirmiedzīvotājiem eh, šajā pasaules reģionā. Tālūk īstajā dzīvē strādā Eiropas parlaments. Paldies, un tagad vārds Kokalim. Viena minūte, deputāts Kokalis. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs, šodien šis parlaments ar milzīgu pārsvaru balsoja par komisijas uh, paziņojumu par Eiropas zaļo kursu. Šajā priekšlikumā komisija sola analizēt IPPC ziņojuma secinājumus par jūrām un piedāvāt konkrēts pasākums šajā jomā. Pirms nedēļas uh, tika publicēts raksts uh, žurnālā par atmosfērisku zinātni, uh, ka jūras eh, tagad pa 450% ātrāk uzsilst nekā iepriekš. 90% eh, antropogēno sugu ir eh, atkarīgi no tā, ka jūras uztur klimatu. Cik mēs zinām, jūras, jūrās dzīvo ap pusmiljonu līdz desmit miljoniem E, dzīvotņu. E, tā, tas ir dzīvo sugu. E, tā ir vislielākā bioloģiskā daudzveidība vispār pasaulē. Tādēļ aicinu jūs, komisāri, beidzot nākt klajā ar īstu Eiropas zilo kursu, lai sargātu jūras. Ir pienācis tam pēdējais laiks. Paldies, un tagad vārds kolēģim Vizikam viena minūte. Paldies bioloģiskā daudzveidība, e, e, tā ir mūsu dzīves priekšnoteikumu, e, mūsu pašu dzīvotnes, tā teikt, sargāšana. Bet mēs nedarām pietiekami daudz, lai sargātu bioloģisko daudzveidību. Kādi ir bioloģiskās daudzveidības krīzes iemesli? Mēs cilvēki to esam izraisījuši, mēs pārāk daudz esam iznīcinājuši. Lai saglabātu bioloģisko daudzveidību, mums ir jāsargā ekosistēmas un uh, zvēri, zvēru sugas. Mums ir jāpaplašina uh, aizsargātās zonas, kur eh, koki netiks izcirsti, eh, nenotiks zveja vai infrastruktūras attīstība, un šādām eh, teritorijām ir jābūt plašākām un vairāk nekā līdz šim. Es priecājos, ka rezolūcijā par bioloģiskās daudzveidības sarkāšanu par to arī visu ir runa, bet iespējams ja ar to nepietiek. Godīgi sakot, mēs laikam. Uh, vairāk runājam nekā daram. Mums bija daudz e, sākotnējo, e, pirmotnējo meža Eiropā. Vairs nav. E, ir beidzot jāsāk rīkoties mums dzīvi, izdzīvošana no tā atkarīgi. Paldies, kolēģis Andrija. Nākošais runātājs, priekšsēdētāji, es, ar, es jums vēlētos darīt zināms dažus elementus. 40 gadu laikā ir izduši pusi no koraļu rīfiem, 30 gadu laikā pusi meža ir izcirstas, miljons sugu var izzust tuvāko desmit gadu laikā. Iemeslus mēs zinām. Uh, Eh, dzīvotnes sagraušana, nereta cilvēkdarbības rezultātā, klimata pārmaiņas, resursu pārliecīga tērēšana, piesārņošana. Mēs visi esam atbildīgi par mūsu sliktajiem ieradumiem itgainie, ikdienā. Tāpat mēs esam atbildīgi par eh, šo, eh, šiem, šīm katastrofām šeit, Eiropas parlamentā. Piemēram, ko izraisa tirsniecības nolīguma ar pasaules otro galu, lai varētu negū, nekavējoties gūt peļņu un nevis domājot par mūsu ekosistēmu saglabāšanu. Ja mēs cilvēki turpināsim rīkoties tā, it kā būtu vienīgi uz zemes, tad arī mēs būsim e, pēdējā vienīgā dzīve palikusī suga pirms pelnītas mūsu izdošanas. Un ja mēs nesargāsim bioloģisko daudzveidību, tad mēs ne, neizdzīvosim. Tas ir Tas ir skaidrs, kā diena. Paldies, nākošais runātājs, deputātei Jovevai, uz vienu minūti, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs. Ohraņaņa žuļieņa na zemļi jau dvis. Dzīves saglabāšana uz pasaules ir atkarīga no ekosistēmas, un tā ir atkarība no sugu daudzveidības saglabāšanas. Jau gadiem ilgi piedzīvojam izmiršanu Ir tik daudzas sugas izmiršušas uh, intensīvās lauksaimniecības dēļ, piesārņojuma, pesticīdu izmantošanas dēļ. Un kāds ir rezultāts? Pasaule kļūst aizvien nabadzīgāka bioloģiskā un ģenētiskā ziņā. Mēs bieži aizmirstam to, ka bioloģiskā daudzveidība ir mūsu ekonomikas un sabiedrības uh, pamatā seku novērtējums bioloģiskās daudzveidības gadījumos ES nav diezko cerīgi, taču mums aizvien vēl ir laiks, lai pārvarētu šo tendenci. Komisija tagad varētu izveidot veiksmīgu stratēģiju un mēs varētu parādīt, ka mēs varam ko tādu uh, izveidot un arī vienlaikus saglabāt mūsu sabiedrību. Paldies! Uh, Metskundze, eh, vienu minūti tagad. Nu, ne tikai klimatiskā um, ārkārtas uh, situācija ir iestājusies, bet arī daudzveidībā. Vai jūs uh, esat pamanījuši, ka mazāk putnu un uh, praktiski arī um, kukaiņi ir izmantojuši? Uh, ir uh, lielākā um, izmešanas uh, fāze iestājušies, un mēs um, darbojamies kā vienmēr. Dabai bija vajadzīgi miljoni gari, lai uh, izveidotu daudzveidību, un liekas, ka cilvēcei tikai pāris gadu desmit ir nepieciešama, lai visu iznīcinātu, lai arī mums ir jāzina, ko, kas jādara. Ļoti skaidri pesticīdu samazināšanas mērķi, nekādu importu GMO. Uh, Nekādas milzīgās monokultūras vairs. Mums ir jāpaplašina dabas uh, aizsardzības zonas, jāaizsargā mežu mūsu uz, un ūdeņus, ekosistēmas jāaizstāv, jo visā citādi um, sugu daudzveidība neatjaunosies, un bez tās cilvēkiem nav nākotnes. Paldies! Paldies kolēģei! Un tagad uh, uh, godātais uh, Volas kungs Lūdzmika. Paldies, priekšsādātāji, atbalsta Nacionālā parku izveidi un arī ANO dokuments pagājuši gadu runāja par šo fenomenu un par daudzveidības atjaunošanu. Monokultūra, komerc, meži un citi apdraud biodaudzveidību. Šī daļa ziņojumā apraksta arī īrijas valdības politiku un absolūti necenšos veid, necenšanos veicināt um, biodaudzveidību. Īrijas valdība un ES atbalsta intensīvo lauksaimniecību, neatbalsta pietiekam mazās uh, lauksaimnieku uzņēmums un fermas. Uh, un pārvar uh, pamatprincipus biodaudzveidībai. Mums ir nepieciešami uh, biodaudzveidības obligātie mērķi globālā ES līdzekļu līmenī un pietiekami daudz finansējumu nākamajā budžetā. Un tāpat ir jāspēcina mūsu vidas aizsardzības likuma komisāra kungs. Mums ir jārūpējas par vidu, kamēr situācija nav absolūti pasliktinājusies. Paldies! Paldies! Tagad nākamais runātājs Budas kungs minūte. Paldies, priekšsēdētāj, kungs, biodaudzveidība. Tas ir koncepts, kas atbalsta cilvēku dzīves pamatvērtības. Vienlaikus jāskata, ka uh, vidas daudzveidība ir laba ne tikai mums, bet arī nākamajām paudzēm, jo cilvēcīgais faktors ir novedis pie tā, ka tā ir būtiski samazinājušies. Bet ietekme ir tiešām ļoti uh, skarba. Klimata pārmaiņas. Uh, klimata sasilšana. Zaļais kurs var kļūt par mērķi, uz kuru strādāt, ja dalībvalsts pieņems lēmumu saglabāt sugu daudzveidību. Taču dalībvalstīm jāsaprot, ka pietiekams finansējums ir absolūti nepieciešams, lai šos mērķus sasniegtu. Uh, Un lauksaimniekus jāredz kā sabiedrotos daudzveidības saglabāšanā. Viņus finansiāli ir jāatbalsta, lai videi atbilstošus projekts veicinātu. Un tāpat nevar vairāk izdarīt, saņemot mazāku finansējumu. Ja mēs runājam par uh, mežu saglabāšanu, tad arī šeit ir nepieciešama līdzekļi. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs - Vodenkundze. Lūdzu. Paldies, nu nav īpaši nozīmīgi tieši kurā vietā šeit parlamentā mēs uh, sēžam un nav nozīmīga mūsu ādas krāsa vai valoda, kurā runājam vai ko vēlam. Bio daudzveidība ir būtiskākais resurs, ko esam mantojuši, un tā ir jāaizstāv mūsu bērniem un mazbērniem. Šausmīgi ugunsgrēki Austrālijā, kur uh, miljoniem dzīvnieku ir gājuši bojā, tam jābūt kā trauksmes saucienam, ko saprotam. Un mums jānosaka konkrēti, obligāti mērķi, lai aizstāvētu dabu, lai samazinātu CO2 izmešus un jā, samazinātu vidas apdraudējumu. 20, 2020. gada aizsardzības mērķi netiks aizsardzība. Nu, izmantosim COP15, lai sagatavotu 2030. gadus mērķus. Es uh, rīt dodos prom un pēdējo reizi būšu šeit. Es aicinu jūs, komisāri, un visus deputātus. Esiet kaismīgi, spēcīgi, pretojoties uh, tikai finanšu uh, interesēm un naftas uh, baroniem un ķīmisko uh, uzņēmumu uh, milžiem. Mums ir tikai viena planēta. Es nebūšu šeit, lai par to cīnītos, bet jūs būsiet. Dariet to. Paldies. Paldies kolēģei. Nākamais, nākamā runātāja O'Sullivan kundze. Kop sanāksme e, Ķīnā ir ļoti nozīmīga. Cilvēki beidzot apzinās, cik steidzami ir jārisina klimata krīze, bet arī jāsaprot tas, ka klimats un bioloģiskā daudzveidība. E, un šī krīze ir cieši saistīta. Kā vidas izglītotājs, es vienmēr skaidroju ar piemēru palīdzību. Ja mēs nesargāsim bioloģisko daudzveidību, tad pienāks laiks, kad bērni nezinās, ko nozīmē Eh, plūkt ziedus, ko nozīmē tauriņi vai eh, bizbizmārītes, tie būs palikuši tikai bilžu grāmatās. Tāpēc mums ir jādomā, kā mēs varam saglabāt dzīvotnes un habitātus globālā mērogā. Un šo procesu nevar pabeigt Eh, paveikt, neņemot vērā lauksaimniecības un zivsaimniecības jautājumu risināšanu. Mēs šodien nobalsojam par Eiropas zaļo kursu, iespējams, visambiciozāko vidas politiku, kas jebkad Eiropas Savienībā ir pieņemta, bet nav pietiekami daudz darīts, lai reformētu to veidu, kā mēs eh, zvejojam un eh, nodarbojamies ar lauksaimniecību Eiropā. Mums ir jārīkojas. Paldies! Un tagad dod vārdu deputātam Kāņevam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ir būtiska ne tikai pārtikas un zāļu ražošanas, bet arī e, veselīgam dzīves veidam un ilgtspējīgai dzīvē laukos. Ir bioloģiskā daudzība ir daļa no videi draudzīgas, ilgtspējīgas ekonomiskas attīstības. Ekonomiskai Eiropas komisija jāgarantē mērķu nosprošanu sasniegšana un projektu finansēšana. Manā valstī Bulgārijā Natūra 2000 mehānismi praktiski netiek izpildīti, e, ņem, ņemot vērā neadekvāto valdības politiku transportā, turismā, meža aizsardzībā, lauksaimniecībā. Un, un, e, piemēram, Pīrī Nacionālais parks, autoceļu izbūve un vēl citi ir tikai daži piemēri. Mums ir jāparāda tas, ka pastāv politiska griba, lai sasniegtu Eiropas Savienības mērķus un nodrošinātu no Eiropas politikas monitoringu. Paldies, paldies, kolēģi. Eh, tagad dodu vārdu deputātam Karliskidam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi! Tā kā šobrīd mēs e, vēršam skatienus uz Austrāliju, tad paskatīsimies tuvāk, jo deg pavisam tuvāk palūkosimies, piemēram, uz lielo korāļu rifu, uz ūdens temperatūras pieaugumu, ķīmisko piesārņojumu, piesārņojumu plastmasām. Visi šie e, piesārņojumi beida lielajā korāļu rifā. Un šeit ir runa par divām trešdaļām jūras vidas, ko ir ietekmējuši cilvēku daudz eh, darbības, bet eh, zem ūdens tas nav tik labi redzams. Skatīsimies tuvāk. Mums ir ambiciozas, eh, ambiciozi pasākumi jūras vidas Eh, aizsardzībai. Jāapzinās, kā eh, okeāna darbojas kā sūklis, bet nu šis sūklis jau kļūst piesātināts. Jāapzinās, ka Eiropa ir jāpadara jūras vidi par vienu no prioritātēm un arī visām konvencijas pusēm jāatzīst okeāns kā cilvēces kopējais labums. Paldies! Un tagad dodu vārdu deputātei Paulus aizvien minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētājs, dāmas un kungi, es esmu ko atnesusi līdzi. Tas ir ziņojums vide Eiropā, stāvoklis un uh, nākotne. Tas ir arī pieejams uh, tiešsaistē un visās ES vadodās. Un tur ir pieci piec pēdējo gadu dati. Uh, Eiropas vidas aģentūra tos ir savākusi par uh, vidas uh, stāvokli. Un teikšu uzreiz, situācija nav laba. Uh, Vide nav labā a, situācijā un a, esam ļoti satraukušies par to, ka a, es neesmu dzirdējis ne cīruli, ne a, arī a, cits putnus. Un šeit arī rakstīts, ka mums ir jāpārtrauc. A, skatīt biodaudzveidību un suga aizsardzību atšķirīgi no citām uh, politikām, piešķirot tikai pāris uh, miljonus, ja miljardus uh, vēl tam, tam uh, rūpniecībām, kas izposta dabu. Biodaudzveidība, tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, un es ceru, ka šos pamatprincipus mēs atkal atcerēsimies runājot par budžetu un kopējo lauksaimniecības politiku, jo šie līdzekļi ir vajadzīgi, lai uzlabotu vidas stāvokli Eiropā. Paldies! Paldies! Lielas paldies kolēģei! Un tagad nākamā runātāja Vaiders kundze vienu minūtu mans mazdēls ir ļoti aizrāvies ar ornitoloģiju zina stāstīt vai par katru no vairākiem simtiem lidoņu. tādēļ man sāp sirds par to ka iespējams viņš neredzēs ne melno stārķi ne filipīnu ērgli ne arī kādu citu jo pasaulē ik dienu izzūd aptuveni simt piecdesmit augu putnu dzīvnieku un insektu sugas galvenokārt cilvēku darbības rezultātā uzskata ka nozīmīgam darba virzienam jābūt intensīvās lauksaimniecības pesticīdu un herbicīdu izmantošanas mazināšanai. mums ir jāatbalsta bioloģiskā lauksaimniecība un tīra pārtika bez gmo. tad pirmkārt tiks uzlabota dzīvnieku un augu veselība veicināta bioloģiskā daudzveidība otrkārt šādi audzēti produkti ir gan veselīgāki gan arī garšīgāki treškārt tas ir ekonomiski izdevīgi jo pieprasījums pēc tīras pārtikas pasaulē palielinās. noteikti sagaidu bioloģiskajai daudzveidībai vērienīgu atbalstu un adekvātu finansējumu no eiropas savienības budžeta. paldies! Paldies! Grazie mille! Paldies, dārgā kolēģi! Tagad dodu vārdu Mišelei Rivazī uz vienu minūti. Merci. Paldies, priekšsēdētāji. Nu jau desmit gadus. Mūsu zināšanas par faunas, floras un cilvēku savstarpētkarību ir progresējis, bet de, eh, destruktīvais darbs turpinās vēl nebijušā tempā. Mēs runājam par to, ka miljonu sugu izzudīs līdz 20, 25. Eh, gadam, to paredz. Uh, zinātnieku grupa. Mēs dzīvojam eh, visai atbildīgā punktā, un klimata steidzamības jautājumi prasa mums ķerties steidzam pie darba. Un tad, kad es runāju par cilvēces nākotni, tad bioloģiskās daudzveidības zudums ietekmēs ikvienu viedzēju iedzīvotāju. Neviens par tiem nerunā. Taču bija Viņi ir jāiekļaujas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un, saglabāšanā un ir ar milzīgu lomu. Un tāpat tas ietekmē attīstības valstis eh, eh, suverenitāti pārtiks nodrošināšanā un citās jomās. Tāpēc ir jānāk ar spēcīgu vēstījumu Koningā Ķīnā. Mūsu pienākums ir saglabāt uh, Eh, daudzveidību, at, no jauna atstādīt mežus, eh, attīrīt okeānus un veicināt lauksaimniecību bez GMO un bez pesticīdiem. Paldies, dārgie kolēģi! Lūdzu, neizrauties ar runas laiku, jo es negribu nevienam atņemt mikrofonu. Un tagad dodu vārdu deputātam Arimontam uz vienu minūti. Karo prezidente, priekšsēdētāja kungs, augstu godātais komisāra kungs, es gribētu trīs uh, skaitļus nosaukt un vienu uh, insektu. Uh, 84% no kultūra augiem ir atkarīgi no dabīgās apputekšņošanas. Par 76% ir samazinājies šo insektu skaits un 15 miljārdi eiro ikgadējā ES lauksaimniecības apjomi ir saistīti ar aputekšņotājiem un pie tiem piedar arī bite. To aizsargāt vajadzētu ne tikai bio daudzveidības un ekoloģiskās, ekoloģiskā līdzsvara dēļ, bet arī ekonomisku apsvarumu dēļ. Četru iemeslu dēļ, to starp neonikotīdu un pesticīdu, kā arī dažādu pelējumu dēļ, klimatu uh, Klimata jautājums diskutējot, mēs labi jā, eh, diskutējam par šo Eiropas zaļo kursu, un mums jāspēcina lauksaimniecības uzņēmumu, eh, kas daudzveidīgi strādā un kas glābj uh, um, bites, neonikoīdus ir jāaiz liedz, ja uh, bites izmirs, tad arī cilvēki izmirs. Un es nezinu, kā priekšsēdētāji kungs jūs, bet es to gribētu labprāt novērst. Paldies! Paldies! Nākamais uh, uh, runātājs būs uh, Pīners Kundze. Pīners Kundze, mm, priekšstādāja kungs, komisāra kungs, mēs daudz dzirdējam par biodaudzveidību. Es gribētu tagad uh, izmantot uh, minūti, lai uzstātos uh, uh, par lielāko ekosistēmu, par zemi zeme ir pēdējā paradīze zem mūsu kājām. Tā attīra ūdenu, veic uzkrājošas uh, funkcijas, uh, ir kā filtrs. Tādēļ ir jārunā atkal par uh, humus aizsardzību, par um, zemi. Un papildus uh, tam tāpat arī runājot par augsnes aizsardzību, mēs runājam par to, kā augsne uh, sa, uh, samazinās baktēriju daudzveidība un proti augsnes saslimšanas ir saistītas arī ar mūsu saslimšanām. Tā ir lielākā ekosistēma. Minūti pagājuši tikai, uh, teikšu, lūdzu aizstāviet uh, uh, augsni un līdz ar to visus uh, pasaules cilvēkus. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja Spirakī kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es gribētu uh, teikt, ka ir pilnīgi skaidrs, uh, uz to norāda skaidri un fakti, ka ja steidzami jārīkojas un ir nepieciešama saistoša politika biodaudzveidības saglabāšanai. Mēs esam redzējuši tiešām traģiskus attēlus uh, Amazonas reģionā un Austrālijā. Ja ir nepieciešams kāds atgādinājums, tad ir jādodas. A, skaidrā virzienā runājot par COP15, kas notiks Ķīnā. Nodrošināsim to, ka mēs varam apvienot kopējos spēkus, lai sasniegtu saistošus noteikumus atšķirībā no Parīzes noteikumiem. Mums ir jābūt atbildīgiem, jāizmanto budžeta līdzekļi, lai saglabātu biodaudzveidību un lai nodrošinātu to, ka varam mūsu fermeriem nodrošināt eh, ienākums. Strādāt dabas labā uzlabos uh, situāciju visiem. Paldies. Paldies. Nākamais runātais Buhner kungs. Viena minūte, lūdzu. Daudzi uh, dzīvnieki, augi un citi cieš no ķīmisko vielu iedarbības. Tos ķīmiskās vielas iznīcina, jo arī mēs aizvien vairāk atņemam to dzīves telpas. Un vēl viens iemesls, kādēļ izmirst uh, sugas, uh, to neievēro. Tas ir uh, raid uh, tīkls un intensitāte aizvien pieauga. Ilg, uh, ilgus gadus pētījumi pierāda, piemēram, bites. Uh, to orientācijas spējas traucē. Viņas var izlidot no stropiem, bet neatgriezties vairs tajos. Pēles, piemēram, jau piektajā pakaudzē kļūst neauglīgas, neatgriezeniski, un līdzīgi arī citi dzīvnieki reaģē. Ja mēs mobilos sakarus turpināsim intesēt kā agrāk, tad daudzi dzīvnieki un arī augi pazudīs no šīs zemes. Paldies! No šīs planētas. Paldies! Paldies! Un tagad nākamais runātājs būs Melo kungs. Vienu minūti, lūdzu. Eiropas Savienībai ir bioloģiskā daudzveidība jāpadara par vienu no savām prioritātēm. Man, manā valstī ļoti liela teritorija ir jūrai. Eh, un bioloģiskā daudzveidība eh, ir ļoti nozīmīga. Tāpat jāapzinās, ka Okeāna saglabāšana ir ļoti nozīmīga, tāpat arī tas ir nozīmīgi Parīzes eh, nolīguma ietvaros. Un ir būtiski samaz, samazināt, ka, e, ka ok, okeānu eh, apskābekļošana ir samazinājusies ne jau pa 4%, tas rada nozīmiskus riskus, tas apdraud piekrastes zonas kā arī vēl liels apdraudējums okeānos ir plastmasas daļiņas. Un tāpēc priekšsēdētāji mums ir nepieciešama politika cīņai pret plastmasas piesārņojumu okeāniem, ja mēs vēlamies uzvarēt cīņā par bioloģisko daudzveidību. Paldies, kolēģi Melo! Eh, Paldies, un uh, tagad Līzes kungs. Uh, tā kā viņš ir ieradies un iepriekš netika uzklausīts, tad lūdzu sagrams vārds. Paldies, priekšsēdētā kungs. Mums uh, visā pasaulē un, protams, arī Eiropas Savienībā vairāk jādara, lai aizstāvētu sugu daudzveidību. Un tādēļ mēs balsosim par uh, šo rezolūciju kā tautas partija uh, rīta balsojumā un uh, palīdzību Paldies visiem, kas palīdzēja to sastādīt. Bet es gribu brīdināt, ja mēs runājam par biodaudzveidību, tad nu, nerunāsim tikai par tiem vienkāršākajiem risinājumiem. 30% teritorijas aizsargājumās striktāki noteikumu aizstāvībai, un taču runāsim par lauksaimniecības reformu, par atjaunošanu teritorijās, kā piemēram arī purvu atjaunošanu, tas jāatbalsta būtu un citi risinājumi, taču arī ir jāizsver. Jāizsver situācija, jo dažkārt uh, Eiropas um, sugu aiz, uh, aizsargāšanas uh, pasākumi uh, um, konfliktē ar, piemēram, cilvēku interesēm, ar transporta um, tīkliem. Tādēļ ir nepieciešama izvērtīšana un nevajadzētu lauksaimniekus vainot tikai vienpusēji, tā kā tas pirmajā grozījumā ir. Tas tiešām mūs nenoved pie mērķa, mums jāstrādā ir kopā, nevis uh, jācenšas rast konfrontāciju. Paldies! Paldies, paldies Līzes kungam! Un uh, līdz ar to mēs varētu pāriet pie brīvā mikrofona procedūras. Ir pieteikušies trīs runātāji. Dosim vārdu visiem. Novāka nu kundze pirmā. Priekšādātāja kungs, dāmas un kungi, deputāti. Indiāņi saka, ka pasaule ir mūsu māte, un tā mums arī vajadzētu pret to izturēties. Ja mēs to nedarīsim, tad noteikti, ka eh, sekas būs ļaunas. Ja tagad mēs to katru dienu piedzīvojam, ļoti uh, daudzas dzīvnieku un augu sugas jau ir pazudušas. Mums vajadzētu sākt rīkoties. Vienlaicīgi mūsu pasākumiem vajadzētu būt izsvērtiem, tā lai um, cilvēki mm, neciestu no pārspīlētas rīcības. Katram augam, katram dzīvniekam uz šīs planētas ir sava nozīme. Kaut arī Dažkārt mēs aizmirstam par bitēm, tās ir ļoti svarīgas apateksnēšanā. Eiropas komisija ir atbildīga par daudziem un ļoti svarīgiem uzdevumiem. Vienlaicīgi aizsargājot augus un dzīvniekus, komisija ir jādomā arī par cilvēku vajadzībām. Lauksaimnieki nav vainojami pie visa. Arī patērētājiem vajadzētu padomāt par piesārņojumu, ko tie rāda. Dank, Lielas paldies Novākas kundzei. Tagad tā, izteiksies Haizelkungs. Paldies! Priekšādātāja kungs, komisāra kungs, jā, protams, dzīvības planētas ir apdraudēta. Un šīs apdraudējums nav saistīts tikai ar klimata pārmaiņām, bet arī ar biodaudzveidīgumu, kas sarūk. Uh, Šos apdraudējumu mēs redzam ne tikai Amazonas mežos, kas deg. Mm, tāpat arī ir bijuši ugunsgrēki Sibīrijā un citos reģionos. Vienlaicīgi mēs varam novērot arī bišu izušanu. Mūsu paudze tagad ar to saskarās. Jāatcerās, ka mums ir tikai viena planēta. Mums ir jāsāk rīkoties tagad, mums ir jābūt racionāliem. Mēs jau nedrīkstam izcirst mežus, nevaram arī lietot bīstamus pesticīdus, nikotinoīdus. Un tāpat arī mums vajadzētu paplašināt dabas aizsardzības eh, zonas. Mums vajadzētu rīt pieņemt šo rezolūciju. Valstis ir jāaicina ieguldīt tajā vairāk pūliņu, piešķirt arī tam vajadzīgos resursus, nodrošinot, lai tas viss ir arī uh, tiesiski saistoši. Ir vajadzīgas dažādas horizontālas programmas Eiropas Savienībā. Paldies Haišela kungam. Tagad eh, Ferēras kundze. Obrigado, prezident. O objetivo de... Ferēras kungs. Priekšādātāja kungs. Mēģinājumi pielikt punktu biodaudzveidīgumam līdz 2030. gadam ir eh, izgāzušies. Augu un dzīvnieku sugas eh, tagad eh, iznīkst, un ļoti daudzas no tām ir apdraudētas. Tas viss notiek tikai tāpēc, ka cilvēks iejaucas dabā pilnīgi visur pasaulē. Mums vajadzētu nākt klajā ar realistiskākiem mērķiem. Tad, kad tiks pieņemts jaunais daudzgad finanšu plāns, mums ir jāsaprot, ka ar pieņemtajiem lēmumiem nepietiks. Mums ir jāsaprot, ka daba mainās dabas eh, resursu kļūst arvien mazāk, un tas eh, šīs problēmas tikai sāsina. Eh, habitātu apdraudējums, dažādas invazīvās sugas, klimata pārmaiņas, tas viss kaitē biodaudzveidīgumam. Tas viss ir mm, radies tieši tāpēc, ka mēs piemērojam nepareizu ekonomisku modeli. Mums vajadzētu domāt par galvenajiem cēloņiem. Uh, bija daudzveidīguma sarukšanā. Lielas paldies Ferēras kungam, līdz ar to debates ir beigušās. Un došu vārdu noslēguma vārdiem komisāram Sinkevičus. For... Paldies par jūsu atbalstu, par jūsu stāstiem šai politikai Eiropā un globāli. Varu tikai piekrist Lērs kungam kad viņš teica, ka mums ir tikai viena planēta. Un tāpēc mums ir jāveic šīs lielās pārmaiņas, kas ļautu līdz 2030. gadam dabai atgūties. Tas nāks par labu visiem cilvēkiem. Mums jābūt ambicioziem, jāizskaidro pilsoņiem, ieinteresētajām pusēm, ka pēc mums jāmaina mūsu ražošanas un patēriņa stils kā nodrošināt šo pāreju taisnīgi. Var jums apliecināt, ka esmu rūpīgi klausījies, runājot par juridiskajiem mērķiem, par pesticīdiem, stabilu lauksaimniecību, gēnu organismiem un daudz ko citu. Mēs šos jautājumus vēl pārunāsim, taču domāsim par biodiversitātes integrāciju visur - zivsaimniecībā, lauksaimniecībā, mežniecībā. Protams, tam visam jābalstās uz zinātniskiem pamatiem. Ļoti esmu pateicīgs Kokals kungam, Melor kungam, Kalifkinam, kas runāja par okeāniem. Ne tikai par biodiversitāti, bet arī par klimata pārmaiņu samazināšanu. Kā komisārs šajās jomās man